jeśli byście Państwo pozwolili, to byśmy rozpoczęli. Dāmas un kungi, ar jūsu atļauju. Ar 15 minū minūšu kavēšanos es aicinu tomēr sākt darbu. Ceru, ka tā kā šodien ir pirmdiena, daudz vēl aizvien ir ceļās, ceru, ka viņi mums pievienosies vēlāk. Jūs esat saņēmuši darba kārtību. Un vispirms daži vārdi paskaidrojumiem, bet, protams, es gribētu iesākt ar darba kārtības pieņemšanu. Ja es pareizi saprotu, mēs varam darba kārtību pieņemt tās pašreizējā izskatā. Tālāk priekšsēdētāji paziņojumi. E, šī ziņošana ir pieejama uh, straumēšanas režīmē mūsu uh, sanāksme ir pieejama 20 valodās, izņemot igauņu, maltiešu, slovāku. Kā jūs zināt, pagājušajā nedēļā mūsu eh, sanāksme nevarēja notikt, un tas bija sakarā ar komisāra slimību, kurš ir jau atveseļojies. Eh, un E, tas attiecās uz sanāksmes e, pirmo daļu, ko viņu vajadzēja nomainīt deputā, e, komisāram Katainenam, otrajā daļā plēvām. Taču pēc konsultācijām ar koordinatoriem mēs izlēmām, ka labāk būtu nogaidīt, līdz mēs varam runāt personiski ar komisāru Hoganu, un tāds arī bija komisāru. Uh, Eh, bija deputātu un koordinatoru galīgais lēmums. Mums ir divas iespējas. Vai nu jautājums tiek, eh, kas jāapspriež trešdien plenārsēdē, vai īpašā mūsu komitejas sanāksmē ceturtdienā. Pēc sekretariāta darba mēs vienojāmies. ka tas varētu notikt kā daļa no minisesijas, tā uzskatīja arī lielākā daļa koordinātoru. Tādējādi e, uz trešdienu mums vēl nav e, precizētas, e, detalizētas darba kārtības, bet sagaidām, ka šis temats varētu tikt apspriest plenārsēdē pulksten 23. E, sekretariāts mani koriģēja, ka tas varētu notikt pulksten 19. Bet redzēsim, kāds ir galīgais lēmums tad, kad tiks pabeigta darba kārtība 19. vai 20. Un pēc tam mēs redzēsim, kā šī situācija risinās. Mēs runāsim par krīzi dažādām lauksaimniecības nozarēs un lauksaimniecības tirgos, kā jūs zināt. Šodien ministru padomu šo tēmatu apspriedīs Luksemburgā, tāpat arī jūs būs uh, iepazīsties ar Eiropas komisijas priekšlikumu pār finansējumu kas tiek piešķirts ārpus lauksaimniecības budžeta, tā ir papildu saploksne, kas tiks piešķirt lauksaimniecībai. Līdz ar to mēs nesmelsim savās rezervēs. Un nacionālās aploksnes sadalījums par to tiks lemts ministru padomē rītdien. Tajā pašā laikā tiks definēti tie principi, saskaņā ar kuriem dalībvalstis valstis Eh, varēs šos līdzekļus izmantot, bet, protams, tā ir vispārīga informācija, kas jums jau ir zināma, un detaļas mēs uzzināsim pēc tam, kad būs beigusies ministru padomas sanāksme. In par eh, tās saturu trešdienas sanāksmē informēs pats komisārs. Tik tālu par šo tēmātu, jo tas būtu varējis jums būt neskaidrs brīvdienu laikā mums notika intensīva korespondents apmaiņa, cirkulē informācija arī un uh, notika sanāksmes daudziem no jums ar lauksaimniekiem vēlēšana apgabalos, tā skaitā arī man. Tāpat mēs visi izjutām spiedienu, tika uzdoti jautājumi, lauksaimnieki pauda savas cerības, bet tajā pašā laikā mēs, es domāju, sniedzām to informāciju, kas ir mūsu rīcībā. Tik tā par šo jautājumu, un tagad pāriesim pie Nākošā. Ja jums ir jautājumi, tad esam gatavs to uzklausīt. Šobrīd šiet jautājumi nav pāriem pie trešā punkta, kas ir protokols sanāksmēm, kuras notika 15. un 16. jūlijā. Ierasto procedūru jūs zināt. īpašas ziņas no manas puses jums ir tādas, ka un iespējams tās jums likti, liksies nepatīkamas, jo šī ir pēdējā sanāksme, kad, kurā piedalās deputāta Polsen. Viņa ir ļoti daudz izdarījusi. Eiropas lauksaimniekiem, mūsu komitejai, mēs zinām, uh, cik dedzīgi viņi strādāja eh, savā jomā, kas attiecās galvenokārt uz dzīvnieku labturību. Viņa mm, bija tas cilvēks, kas uz saviem pleciem iznesa lielāko daļu no šīs nastas. Pirms tam to viņa dalīja ar deputāti Jāgli, pēdējā laikā viņa strādāja pie tā pati. Uh, un viņa ir novedusi līdz galam daudzus būtiskus dosjē, pie kuriem mēs vēl strādāsim arī turpmākajos gados. Tāpēc mēs gribētu lūgt deputātu Polseno, ja vajadzības gadījumā tie, kuri strādās pie šiem dosjē nākotnē, lai viņiem būtu iespēja sazināties ar jums un izmantot jūsu pieredzi un uzkrātās zināšanas, lai mēs, kā deputāti un kā lauksaimnieki, varētu nākotnē gūt labumu no jūsu iegūtajām zināšanām un jūsu uzkrātās pieredzes. Mēs vienmēr jūs atcerēsimies ar labu vārdu, un jūs vienmēr būsit sirsnīgi gaidīti mūsu sanāksmēs. Šobrīd man ir grūti atrast tos vārdus, um, kas būtu piemērota situācijai, bet vēlreiz gribu no sirds pateikties jums par darbu un novēlēt visu to labāko. jeśli by pani chciała powiedzieć parę zdań, to bardzo prosimy. Polsēns kundze, ja vēlaties, jūs varat teikt kādu vārdu tagad. Paldies! Liels paldies! Jums visiem esmu gandarīta. P pirms daudziem gadiem es. Um, nu Es paveicu savu pirmo darbu, esmu e, uzrakstījusi grāmatas, esmu sagatavojusi filmas. Es ļoti mīlu savu vīru un no sirds ceru, ka jūs, kuri paliekat strādāt šeit, atcerēsieties saikni, kas pastāv par cilvēcisko vajadzību pēc uzturā, par lau un lauku vidi, par kultūras un bioloģisko un sociālo daudzveidību. Mums tā viss ir nepieciešama. Tāpat Drīzumā 75% pasaules iedzīvotāji dzīvos pilsētās. Iedomājieties, cik ļoti liela nozīme lauksaimniecībai būs e, cilvēces izdzīvošanas ziņā. Un pastāv skaidra saikne starp lauksaimniecību, bērnu veselību, sabiedrības veselību un cilvēces nākotni un arī mūsu klimatu. Tas viss ir cieši saistīts uzlūkojiet visa kopainu un pasargājiet lauku vidi. Paldies! Bardzo dziękujemy za to. Sirsnīgs paldies par jūsu sacīto, par jūsu vēlējumiem. Tas ir ļoti būtiski. E, sabiedrībai kopumā, mūsu pārtiks drošumam, un vēlreiz sirsnīgs paldies un mani vislabākie novēlējumi jums. Jūs visi, kas esat strādājuši, zināsit, ka regulāri Ziemassvētku laikā mēs izsūtām ielūgumus bijušiem deputātiem, lai piedalītos konkrētajā sanāksmē. Un tas arī būs jauns noteikums, ko mēs ieviesīsim turpmāk, kurš jau ir daļēji darbojies līdz šim iepriekšējā priekšsēdētājā laikā kura vārdu es diemžēl nevaru šobrīd atcerēties, ja jūs atgādinātu man viņu. Glavām zavše, tā, tā, tā. Viņš, tā, tā. Viņš spēlēja akordionu, atgādiniet. Viņš nebija britu deputāts. Tūlīt atcerēšos, kā viņu sauca. Tāda ir priekšsēdētāja atmiņa. Luīs Gebhārds bija viņa vārds. Atcerējos. Tik tālu pār nostaldiskām atmiņām. Un tagad pāriem pie mūsu darba kārtības ceturtā punkta, kas ir ziņojums par agrī komitejas misiju uz Francijas Alpiem. Konkrēti uz uh, uh, savojas un augš savojas apgabaliem. Man ir sagatavotā informācija, bet es nesmu tas, kurš jums to sniegs priekšā, jo tā nebūs pilnīga. Bet tad, kad es redzēju šo lielisko ziņojumu ar skaistiem fotografijām, tad um, jāsaka, ka mēs esam maz, jūtamies mazliet skaudīgi, ka nevarējām visi piedalīties šajā uh, misijā. Katrā ziņā uh, Es varu tikai apsveikt tik lielisku braucienu organizāciju, es nenosaukšu šobrīd visus braucienu dalībniekus, bet esmu gandrīz vai pārliecināts, ka e, Dantēna kungs, kurš šo misiju organizēja, ka viņam būs daudz sakāmā, un viņš būs tieši tas cilvēks, kurš vislabāk varēs prezentēt šo uh, ziņojumu attiecībā uz visiem, tai skaitā tehniskajiem aspektiem, jo misija attiecās uz konkrētā reģiona problēmām un uz līdzīgu uh, reģionu, kas saskaras ar līdzīgiem jautājumiem, uh, problēmām. Bet tagad vārds deputātām Dantēnam. Paldies, priekšsēdētāji! Ar lielu gandarījumu es uzņēmu mūsu komitejas delegāciju manā reģionā. Es gribēju saistīt augstkalnu ražotājus un augstas eh, eh, kvalitātes produktu ražotājus, jo Nu jau labu laiku mēs mēģinam to panākt ar noteiktu politiku, izceļot eh, kvalitātes rādītājus tādus, kā eh, aizsargātas izcelsmes rādītājus, geogrāfiskas izcelsmes rādītājus un tos produktus, kas ir pieejami kalnos. Mēs atrodamies vairāk nekā uh, 2000 metru augstumā un arī zemākos kalnu apvidos. Um, iespējams, ka um, dažiem kolēģiem nācās iz, um, izbaudīt uh, siera režīmu, jūtu viņiem līdz, ja viņi no tā cieta, bet es domāju, ka arī visus um, iedvesmoja lauksaimniecības komitejas deputātu tehniskās zināšanas. Katrā ziņā bija redzams, ka lauksaimniecības komitejas pārstāvji šo tematu pārzina. Runājot par jums, priekšsēdētāji, esmu gatavs organizēt jums atkārtotu vizītu uz šo reģionu nākošajā gadā. Bardzo, bardzo dziękuję pani poseł Miller. Priekšsēdētā es vēlos iesniegt pateikties Mišelam par eh, to, ka viņš ir labi norganizējis šo braucienu un arī agri komandai, ko komiteja šeit patiešām ļoti labi strādāja. Tas mums sagādā lielu prieku iepazīties ar šo reģionu. Un mēs konstatējām, ka visur Alpu reģionos ir vienādas problēmas pamatā lauksaimnieki kādu reģionos var eksistēt tikai tad strādājot ar kvalitatīviem produktiem, kas ir ar oriģinālu izcelsmi un attiecīgiem kompensācijas maksājumiem, un tas mums eh, šeit tik skaidri parādīs, kļuva redzams, un mēs redzējām arī atšķirību, kas notiek, ja nākamā paudze nepārņem saimniecību. Uh, un jaunos cilvēks nevar pārliecināt palikt un saimniekot kādu reģionā, tad šīs teritorijas aiziet zudībā, netiek labi apsaimniekots un principā tur paliek tikai labi izmantojamās platības un arī platības, kas ir svarīgas turismam un slēpošanas sportam. Sisnieks, paldies un, mīļais Mišēl, jā, tas nebija viss uh, eh, tikai, ka bija tikai vienīgs, viens vienīgs sirs un sviets, bet mēs varējām dzert arī ļoti daudz garšīgi vīnu. Sirsnīgi paldies tev par veikto darbu. Bardzo dziękuję, moja zazdrość jest tym większa. Paldies. Es jūtos pat vēl skaudīgāks šobrīd. Eh, Vazokungs, lūdzu. Oui, merci, président. Oui, je... Paldies, priekšsādātāji. Es bažījos, ka it īpaši tītīpi ietvaros jau aizsargātas izcelsmes nosaukums var tikt apdraudēts. Piemēram, jānorāda, ka šajā reģionā piena ražošanas cenas ir uh, augstākām uh, izmaksām, un savojas piena audzētāji ir īpaši nobažījušies pār šo tendenci. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Sandrā. E, eh, bueno, yo también... Deputāte. Paldies arī es vēlētos pateikties Mišēlam par lielisku uzņemšanu, par eh, šīs sanāksmes organizēšanu. Man ļoti svarīgi bija redzēt un novērtēt to būtisko devumu, ko nozīmē tiešā pārdošana attiecībā uz ražotāju ienākumu. Es domāju, ka strādājot pie šīs eh, līnijas, komisija ir jādara, eh, komiteja ir jādara, eh, vai, komisija ir jādara vairāk. Es domāju, ka komisija ir atstājusi novārtā šos ra ražotājus, kuri varētu izmantot tiešās pārdošanas metodi, un mums vajadzētu uzsākt nozīmīgu darbu vairākās jomās. Pirmkārt, viss sanitāri, higieniskie normatīvi, lai varētu piemēroties eh, mazo saimniecību vajadzībām, kas nodarbojas ar tiešo pārdošanu. Otrkārt, tāpat šajā apmeklējumā bija nozīmīgs mazo vidējo saimniecību skaits, lai varētu uzturēt lauksaimniecisko ražošanu kalnu apvidos, ir īpaši augstu kalnu apvidos. Es domāju, ka tā ir nopieta vērtība, un mums ir jāstrādā pie tā, lai Eiropas Savienībā daudz apgabalu varētu atbalstīt Eh, izmantot atbalstu šiem lauksaimniekiem. Un tāpat arī, manuprāt, ļoti svarīgi bija tas atkārtoju vēlreiz, cik svarīgi ir atbalstīt un veicināt lauku eh, saimniecību kalnu apvidos, un vēlreiz gribu pateikties par šīs vizītes organizēšanu. Paldies! Dziękuję, dołączamy się do tych podziękowań. Paldies. Mēs varam tikai pievienoties jūsu pateicības vārdiem un pasvītrot to, cik svarīgs ir jūsu pieminētais jautājums. Eiropas lauksaimniecība ir ļoti daudzveidīga un ir ļoti nozīmīgi tas, ka mūsu rīcībā ir dažādi rīki E, kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros. Mēs runājam par tiešo, tiešo pārdošanu, par mazajām saimniecībām, bet arī mēs runājam par augstas kvalitātes produktiem ar augstām ražošanas izmaksām e, kas rodas e, sarežģītāku apstākļu dēļ, tāpat arī ar aizsar par aizsargātiem nosaukumiem. Visi šie e, jautājumi ir mums jūtīgi, un mēs ceram, ka varēsim izdarīt secinājumus, kurus pēc tam varēsim iekļaut mūsu komitejas darbā un arī varēsim ziņot mūsu viedokli komisijas pārstāvjiem, jo mēs redzam, ka šāda veida misijas ir ļoti noderīgas un tiks turpinātas nākotnē. Tagad mēs varam pāriet pie piektā punkta, kas ir referents ziņojums par protektīviem pasākumiem attiecībā uz augu sērgām. Dep referente ir Anteja Makintaira, un mēs apspriedīsim komisijas priekšlikumu attiecībā pret augu kaitīgajiem organismiem, kas eh, tiek padomē apspriests jau gadu un 14. gada aprīlī, iepriekšējā ja sasaukuma beigās parlaments pieņēma pirmā lasījuma nostāju, bet tomēr jautājums izrādījās visai strīdīgs padomē un attiecīgi Korepērs tikai 13. jūnijā varēja pieņemt savu nostāju, lai gan eh, septembrī mūsu komiteja ar lielu vairākumu nobalsoja par eh, sarunu uzsākšanu. Pēc tam mūsu referents netika pārvēlēts un viņa eh, darbu pie viņa iesāktā jautājuma turpināja Antē Makintāira. Jau pagājušajā nedēļā Strasbūrā notika sanāksmes, un kā jūs varbūt atcerēsieties, bija 136 grozījumi. Pirmajā lasījumā šobrīd tie tiek diskutēti ministru padomē. Pirmais trilogs notiks 22. oktobrī Bet tagad, deputāti Makintāri, jums tiek dots vārds, lai jūs varētu mūs informēt par pēdē jaunāko situāciju šajā ļoti svarīgajā dosjē. Kāda ir pašreizajā situācija? Vārds jums. Well, thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Domāju, ka jūs ļoti labi izskaidrojāt pašreizējo situāciju. Es atvainojos, kolēģi, ja es mazliet atkārtošos. Viss sākās ar pašreizējo augu aizsardzības noteikumu pārskatīšanu 2010. gadā. Pēdējo desmit gadu gaitā esam pieredzējuši ļoti lielus uzliesmojumus attiecībā uz ievazētiem augu kaitēkļiem, piemēram, dažādi citronu kaitēkļi, un arī mūsu paša valstī Lielbritānijā ir Eh, bijuši šādi gadījumi. Tas norāda, ka mēs neesam pietiekami labi aizsargāti. 2010. gada izvērtējumā tika atklātas eh, daudzas problēmas, un m, mm, šīs problēmas ir piemēram tādas, ka mēs nepievēršam pil pietiekumu uzmanību importētiem produktiem, kas var būt riskanti. Un tāpat ir e, jādomā par kaitēkļiem, kas viegli var pāriet pāri robežām, un tā būtu mūsu Eiropas Savienības prioritāte. Mums ir vajadzīgi efektīvāki instrumenti, lai mēs varētu kontrolēt e, kaitēkļu dabisko izplatīšanos. Tāpat arī ir jāmodernizē iekšējie instrumenti attiecībā uz pārvietošanos Eiropas Savienības robežās, un šeit varētu domāt par augu pasēm un par aizsargātām zonām. Ņemot to visu vērā, komisija sagatavoja priekšlikumu jaunai regulai 2013. gada maijā. Šis priekšlikums aizstās esošo direktīvu un tiks atjaunots pašreizējais režīms. Kā jau priekšēdētājs mums paskaidroja, lauksaimniecības komiteja pieņēma ziņojumu, ko gatavoja mans kolēģis Faimana kungs, un tur bija runa par aizsargu pasākumiem augu kaitēkļu apkarošanā, un par to balsoja 2014. gada februārī. Parlaments šo ziņojumu pieņēma 2014. gada aprīlī, un uh, ar lielu vairākumu, tātad eh, ar 470 balsīm pret 46 eh, balsīm un ar 24 atturoties šis ziņojums tika pieņemts. Tiek norādīts uz eh, lielo nozīmi, kāda piemīta profilakses pasākumiem un arī agrīnai kaiteikļu atklāšanai. Pēc vēlēšanām mēs domājām par sarunu mandātu, tātad, lai varētu uzsākt sarunas. Uh, 2014. gada septembrī šī komiteja apstiprināja mandātu un padomu pieņēma savu nostāju šī gada jūlijā. Pašlaik varam sākt trilogu. Pirmais trilogs ir paredzēts 22. septembrī. Tāpat ir plānotas arī sagatavošanās sanāksmes pirms katra triloga, lai mēs varētu apspriest eh, parlamenta nostāju un uh, pagājušajā nedēļā mums bija ēnu referentu tikšanās. Daži no ēnu referentiem un arī es, uh, kā referente, ir uh, pavisam jauni un īsti nepārzina šo dosie, tieši tāpēc bija ļoti labi dzirdēt padomes grozījumus. Ir vairākas vietas tekstā, kur padome ir ieteikusi ļoti lielus grozījumus, kas rada ārkārtīgi lielas viedokļu atšķirības starp trīs institūcijām. Uh, Tāpēc esmu lūgusi padomi un komisiju sagatavot vispārēju prezentāciju par savu nostāju, un tā ir paredzēta pirmajā sagatavošanās sanāksmē 22. datumā. Gribētu vērst eh, deputātu uzmanību uz vairākām jomām, kur patiešām pastāv atšķirības starp parlamentu un padomas nostāju. Nav pārsteidzoši tas, ka vislielākās atšķirības attiecas uz uh, trešo tiesību aktu izmantošanu. Uh, Padome dod priekšroku īstenošanas aktiem, nevis deleģētajiem aktiem, kam savukārt dodam priekšroku mēs. Tāpat ir ļoti lielas viedokļa atšķirības, kas saistās ar augu importa režīmu. Padomas priekšlikums importa stratēģijai nav uh, vienkāršs, un šķiet, ka sarunās šī varētu būt vissarežģītākā daļa. Domāju, ka parlamentam vajadzētu mēģināt panākt līdzsvarotu rezultātu. Mums ir jāstiprina pašreizējais režīms, mums ir vajadzīga proaktīva pieeja attiecībā uz jauniem kaitēkļiem. Jānodrošina, lai šie noteikumi balstītos uz risku un lai mēs neuzliektu papildu slogu rūpniecībai vai atbildīgajām iestādēm. Tātad es ar lielu prieku sadarbošos ar ēnu referentiem trialogu laikā Un, protams, mēs ziņosim arī komitejai, tad, kad būs par ko ziņot. Paldies! Bardzo przepraszam. Es atvainojos. Lielas paldies par um, izklāstu. Tagad gribētu dot vārdu Aitamā kungam. Paldies, priekšādātāji! Paldies, eh, kolēģi! Paldies arī Makintāras kundzei par pagājušo nedēļu. Šķiet, ka sākums ir daudz sološs. Daudziem eh, šie jautājumi ir jauni, un, protams, šis dosie nav no vienkāršākajiem, tāpēc mums ir vajadzīgs laiks, lai mēs varētu pieņemt labus lēmumus. Gribētu uzsvērt, par ko īsti šeit ir runa, ko šī augu nozara Eiropas Savienībai nozīmē. Augu tirsniecība ir apmēram 30 miljardus eiro vērta katru gadu. Tā nodrošina darba vietas, ekonomisko izaugsmu un arī novatoriskumu. Pašreizējā atvērtajā sistēmā Eiropas Savienībā mums vajadzētu piesargāties, un domāju, ka mums, protams, ir jāsaglabā šī atvērtība. Šī sistēma darbojas kopš 1977. gada, un tas ir viens no lauksaimniecības stūrakmeņiem. Tomēr ir jāņem vērā arī pašreizējā ekonomiskā izaugsme. Tieši tāpēc Eiropas parlaments ir jau divas reizes nolēmis, ka atvērtā importa sistēma ir ļoti būtiska augu tirzniecībā. Kā jau Makintāras kundze norādīja, plenārsēdē balsojot par Faimanas ziņojumu 2014. gada aprīlī, Eh, tika iesniegti grozījumi par 40. pantu, kur tika ieteikta slēgta sistēma, un eh, šos grozījumus nepieņēma. Uh, Eh, pēdējo reizi, kad mēs diskutējām par Ksilēlā, šajā rezolūcijā līdzīgi grozījumi arī tika iesniegti, bet netika pieņemti. Uzskatu, ka slēgta sistēma iesaldēs Eiropas Savienības tirniecību, radīs ekonomiskus zaudējumus, liks zaudēt arī darba vietas un kritīsies novatoriskums. Tāpat arī mēs redzēsim, ka pieaugs eh, attīstīto valstu nozīme, un eh, mēs varētu zaudēt 4 miljārdus eiro naudas izteiksmē. Tāpat arī gribētu norādīt, ka ja mēs īstenosim slēgtu sistēmu, trešās valstis mums apkārt rīkosies līdzīgi. Tas tirsniecību vēl vairāk iegrožos. Ja mēs vēlamies īstenot šādu slēgtu sistēmu, tad mums vajadzētu veikt ietekmes izvērtējumu. Mēs eh, pašlaik vēl nevaram paredzēt, kāda būs ietekme uz ekonomiku, un eh, tieši tāpēc šāds izvērtējums būtu ļoti noderīgs. Uh, Tas prasīs eh, vismaz pāris gadus, un mēs eh, pārāk eh, aizkavēsimies ar šī likumdošanas akta pieņemšanu. Ir jāsaprot arī, ka tirzniecība ir ļoti dinamiska un tirzniecības plūsmas ātri mainās. Slēgtā sistēmā to visu nevarētu ņemt vērā. Uh, Domāju, ka parlamentam un lauksaimniecības komitejai ir spēcīgs mandāts attiecībās padomi, lai saglabātu šo atvērto sistēmu. Mēs nedrīkstam akceptēt 40 pirmā panta āpakšpunktu eh, padomas grozīmos, kas eh, izskatās pēc eh, drīzāk slēgtas sistēmas. Paldies! Paldies! Šlaieres kundzei! Paldies! Gada sākumā mēs redzējām, kā e, cilvēki īsteno šos e, fitosanitāros noteik noteikumus. Domāju, ka e, mums jau ir bijis pietiekami daudz debāšu arī Nīderlandē. Mums ir jāliek uzsvers uz labāku profilaksi. E, un vienlaicīgi vajadzētu arī nodrošināt pietiekami labu pašreizējo noteikumu īstenošanu. Eiropā daudzi jau tagad saskaras ar problēmām. Lauksaimniekiem vajadzētu palīdzēt, vajadzētu garantēt, ka šī sistēma darbojas. Tas nebūtu nenozīmē, ka pašreizējo sistēmu vajadzētu pilnībā iznīcināt. Mums ir atvērts iekšējais tirgus, mēs nedrīkstam to bloķēt, tas ir viens no Eiropas Savienības pīlāriem. Ieviešot korektu sistēmu, mēs varējām apvienot iekšējā tirgus priekšrocības ar efektīviem fitosanitāriem noteikumiem. Zinu, ka dažās dalībvalstīs cilvēki vēlas visu pilnībā mainīt un atkal ievies nekontrolēt sistēmu, taču Eiropas Savienība nedrīkstētu neko tam līdzīgi atbalstīt. Paldies! Aguilaras kundze. Gracias, presidente. Paldies, eh, priekšsādātāji. Lai gan eh, eh, nepiedzīvo esošā mandāta apstiprinājumu. Es tomēr gribētu pasvītrot to problēmu, izmantot iespēju pasvītrot problēmu, kas pastāv šobrīd. Es to norādīju Vitema kungs, un es arī saprotu liberāļu problēmas, bet šo, situācija ir tāda, ka šobrīd eh, sistēma nedarbojās, robežu kontrols nedarbojās. Eh, Eiropas Savienībā ir ievazāta konkrētas viena sērga, kas ietekmēja tīpaši vidusjūras reģionu valstis, tāpēc, ka netiek pienācīgā veidā kontrolēta robeža. Es Jā, piekrītu, ka mm, eh, atvērt atvērta tirzniecība ir nepieciešama, bet eh, esošās sērga, augu sērgas, kas ir ievazātas, um, melne plankumu sērga un vēl citas, kas skar citrus augļus, tas ir nopietnas jautājums, un es gribētu lūgt komisiju rīkoties. Situācija ir nopietna un nav pieļaujami, kā padome ir apstājusies. Un turklāt galvenokārt skarta tiek eh, un zaudējums cieš eh, Eiropas ražošanā. Es neesmu pret atvērtu tirzniecību, bet es esmu pret to, ka sistēma nedarbojas, un es domāju arī, ka parlamentam uh, Eh, tāpat arī eh, eh, misijai un dalībvalstīm ir svarīgi, lai lēmumi tiktu pieņemti un tiktu noteikti konkrēta rīcība. Paldies! Činkuje, pan poseu Tomato. Lielas paldies! Tomato kungs. Kundze. Paldies, priekšādātāji! Es priecājos, ka es varu piedalīties šajās debatēs. Es eh, lasīju rezolūciju, kas attiecās uz eh, augu aizsardzību, un es eh, domāju, ka tuvākajos trīs trilogos, kā ēnu referente, es varētu dot savu ieguldījumu. Ksilēlas baktērijai ir ārkārtīgi smaga ietekme. Mēs redzam, ka augu kultūras var uh, ļoti ciest. Domāju, ka trilogā mums vajadzētu mēģināt atbalstīt visus tos pasākumus, kas dod priekšroku profilaksē attiecībā uz šādiem augu kaitēkļiem. Galu galā, ja ir šādi augu kaitēkļi, tad uh, vajadzētu nodrošināt uh, šādu profilaksi un vajadzētu domāt par ilgspējīgu izmantošanu ir eh, jādomā arī par prioritāti. Vajadzētu arī izmantot eh, ekoloģiskos līdzekļus. Vajadzētu sagatavot arī kaitēkļu un patogēnu sarakstus. Šeit vajadzētu paredzēt eh, atsevišķas kategorijas, piemēram, Hiksela fastidioza īstenībā arī var iedalīt eh, dažādos, eh, dažādās ģenētiskās apakškategorijās. Pašlaik eh, izvēlētā pieeja ir pārāk nēlastīga, un, manuprāt, šī pieeja ir absolūti nepareiza. Mēs redzam, ka no tā sāk ciest lauksaimnieki ļoti daudzās Eiropas Savienības vietās. Makintājas kundzei vajadzētu cīnīties par šiem lauksaimniekiem. Paldies! Sebastiāna kungs. Muchas gracias, señor. Paldies, priekšsēdētāji, arī es E, tagad sāku strādāt pie šī jautājuma. Iepriekšējā sasaukumā es nebiju deputēts. E, manuprāt, šis jautājums ir ļoti nopietnas, jo sērgas Eiropas Savienībai tīpaši dienvidu valstīs. Uh, rada lielus zaudējumus. Manā apgabalā apelsīnu ražotāji katru gadu ir ļoti nobažījušies par to, ka citrus augu melno plankovu slimība ietekmē viņu reģionus, un arī viņi to ir norādījuši šeit, Eiropas eh, institūcijās. Uh, attiecībā uz vairākiem kuģiem, kas ir aizturēti Valencijas ostās, ir pēc tam varējuši izkraut savas kravas citās Eiropas ostās. Līdz ar to paredzētie mehānismi e, nedarbojas. Atgādina to, ka e, profilaks ir lētāka nekā ārstēšana. Tāpat arī mums ir jāpatur prātā, ka mēs piedzīvojam klimatiskās pārmaiņas, un daudzas sērgas, kas nebija piemērotas mūsu apstākļiem, tagad tiem piemērojas un iznīcina stādījumus. It īpaši tas attiecas uz vidusjūras reģionu. Tāpat arī slēgta sistēma apgrūtina um, satiksmi, apgrūtina importēto augu. Uh, Tirzniecību, taču šobrīd mēs saskaramies ar uh, lielām problēmām, liel, nozīmīgām sērgām silēģa, melno plankuma slimību un citas, un tāpēc mums ir jāmeklē iespējas noteikt skaidru sarakstu ar valstīm, kas ir drošās, un otru sarakstu ar valstīm, kas nav drošas, kā tas nereti, kā mēs to nereti esam darījuši Eiropas Savienībā citos gadījumos, un katrā ziņā mēs vēlamies pateikties referentei Makintairai par paveikto darbu lietā, ko viņa e, ir e, paveikusi ļoti labi. Paldies! Nākošais e, runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Es atkārtošu deputāta sajūso uzstā, ja pareizāk sakot, reproducēšu deputāta sajūso uzstāšanos, kura nevarēja būt klāt, bet lūdza man izteikties viņas vārdā. Un pirmkārt, tāpēc es vēlos pateikties referentei Makintārai par paveikto darbu pēc sanāksmi, kas notika pagājušā nedēļā un pēc kuras notika pirmā e, viedokļa apmaiņa par jautājumiem, kas tiks lemti ar padomi. Eiropā, saka deputātā Juso, ir pakļauta lieliem fitosanitāriem riskiem, jo šeit ir runa par ārkārtīgi nozīmīgu uh, um, problēmu, augu sērgām, kas var skart Eiropas Savienību, kas ir nopietnas jautājums augļu kopjiem un meškopjiem. Mums ir jāparedz efektīva importā uh, politika, kas paredz labas fitosanitāros kontrolas iespējas un kas arī paredz šādu kontroli augu materiālam, kas tiek ievests Eiropas Savienībā jautājumi, un eh, šie ir apspriest jau vairāk kārtīgi, ksileja fastidioza un eh, melno plankuma slimība īpaši smagi ietekmē augļu stādījumus, citrus augstādījumus un nodara lielus zaudējumus augļu kopiem. Domāju, ka šīs epidēmijas, kas ir vērojamas Eiropas Savienībā, ir izcēlušās eh, importētu stādu materiālu dēļ, un tāpēc ir jāpieņem preventīvāki pasākumi. Mums ir jāapzinās, ka šodien pesticīdu uh, izmantošana ir ierobežota, un tās ir sekas stingrai Eiropas likumdošanai šajā jomā. Tāpat mēs nevaram padarīt uh, Eh, vaļīgāku likumdošanu fitosanitārijā jomā, it īpaši attiecībā uz tām sērgām, kas tiek, var tikt ievazātas no citām valstīm. Ir jāparedz adekvāti um, pasākumi. Manuprāt, saka deputātā, jūs jau ir nepieciešams paredzēt konkrētus punktus, kas būtu kompromisa risinājums starp galējām pozīcijām, bet atsevišķās noteikumu sadaļās varbūt nav ņemti vērā vērā ļoti saprātīgi Eiropas parlamenta priekšlikumi, e, kā piemēram e, nosacījumi transportam Eiropas Savienībā, lai nepieļautu sērgu izplatīšanos. Tāpat arī deputāta Juso uzskata, ka ir jāuzstāj uz uh, slimību sarakstu izveidošana, lai gūtu lielāku juridisku skaidrību šajā jomā. Un visbeidzot, deputāti aģūzoja pārliecināt, ka ar visu sadarbību mēs varam panākt drīzu vierošanos šajā jautājumā, kas ir tik ļoti nozīmīgs Eiropas lauksaimniecībai. Nu, tas no manas puses viss, priekšsēdētāji, paldies! Lielas paldies! De Castro kungs. Lūdzu. Grazie, prezidente. No, solo pochi sekundi per. Eh, Paldies. Es eh, gribētu pirmkārtām apsveikt Makintāras eh, kundzi. Viņa ir mūsu referente, un viņa pašlaik veic ļoti niezīmīgu darbu. Pievienojos arī visiem kolēģiem, kas jau pauda savas bažas par fitosanitārajiem pasākumiem. Uh, kas tiek piemēroti importētajiem augiem, vai nu tie ir inficēti vai nē. Šī pieeja pēdējo gadu laikā ir izrādījusies problemātiska. Es gribētu norādīt kolēģiem, ka šeit ir vairāki piemēri. Piemēram, šie augi, kas ir tikuši ievesti un kas ir izraisījuši epidēmijas, uh, bija brieži vien nemaz netika kontrolēti. Norādīšu, ka parlamentā, protams, mēs eh, nobalsojām par attiecīgu dokumentu, bet mēs neuzlikām nekādus ierobežojumus importam. Mēs nevēlējāmies eh, šeit kaitēt iekšējiem tirgumu. Tātad eh, pašreizējā sistēma nefunkcionē pietiekami labi. Protams, ir jāņem vērā arī, ka um, arī slimības kļūst globālas, un tas rada arvien lielākas problēmas mūsu lauksaimniekiem. Lielas paldies! Visi runātāji, kas vēlējās izteikties, jau ir to izdarījuši, un Tagad došu vārdu mūsu referentei, lai viņa varētu izteikt kopsavilkumu par eh, paustajiem komentāriem. Lūdzu, jums vārds, ja jūs vēlties. Paldies, priekšādātāji! Es gribētu pateikties visiem dalībniekiem, kas pauda šodien savu viedokli nereaģēšu un neatkārtošu izteiktos komentārus. Es visu pierakstīju patiešām ļoti detalizēti, un es ceru, ka mums izdosies panākt saprātīgu, līdzsvarotu pozīciju, kas ir mūsu mērķis. Paldies! Tad tagad varam pievērsties nākamajam darba kārtības punktam, Un tas ir sastais punkts viedokļu apmaiņa ar komisijas pārstāvi par to, kā tiek īstenot un izpildīta regula par dzīvnieku kaušanu. Mūsu koordinātoru sanāksmē 5. maijā un ņemot vērā ECR priekšlikumu, koordinātori nolēma, ka vajadzētu sākt runāt par rituālo kaušanu un um, iekļaut šo jautājumu vienā no nākamajām lauksamniecības komitejas sanāksmēm. Priekšlikums tika apspriest, uh, ap, apspriests arī pēdējā koordinātoru sanāksmē jūlijā, un um, tika pieņems lēmums, ka sekretariāts organizēs sanāksmi ar politiskajām grupām, lai izlemtu, kādā formātā šīs debatas notiks komitejā. Pirmais lēmums, ko pieņem politiskās grupas, bija uzaicināt komisijas juridisko ekspertu, kurš varētu izskaidrot un attīstīt um, regulas par dzīvnieku kaušanu, īstenošanu un ieviešanu. Komitejas deputāti ar interesi gaida šīs dienas debates, jo šo debašu saturs noteiks mūsu nā, turpmākos soļus, proti kā mēs rīkosimies eh, šajā jautājumā. Tagad eh, bez īpašas kavēšanās došu vārdu komisijas pārstāvim. Komisijas pārstāvis ir Andrejā Gavinēlī, un viņš ir no Santē ģenerāldirektorāta. Lūdzu, jums vārds. Grazie, Presidente. Eh, buongiorno a tutti. Eh, sono il capo unità responsabile par... Jā, paldies. Es eh, esmu atbildīgais par dzīvnieku jomu ģenerāldirekcijā par dzīvnieku labturību un pārtiks produktu drošumu. Esmu sagatavojuši nelielu prezentāciju ar datiem. Dunque, la mia presentazione intende da... Jā, manu prezentāciju vēlos sniegt jums dažās minūtēs pārskatu par to, kas ir ticis izdarīts dalībvalstīs un ko ir izdarījusi Eiropas komisija, lai šo regulu īstenotu, kas ir sniegus iespēju dzīvnieku kaušanas sistēmu modernizēt un um, radīt iespēju uzlabot situāciju un sapazināt dzīvnieku ciešanas. Es domāju, ka Mums šeit eh, ir pieejams pārskats apmēram 25 miljoni lielopu, kas eh, gadā tiek nokaut Eiropas Savienībā un eh, simtiem un tūkstošiem, simt tūkstošiem cūku un vairāki miljārdi putnu rūpnieciskā aktivitāte šeit jebkurā gadījumā ir ļoti plaša. Mūsu regulā Un tagad mēs redzam to slaidu, pa kuru vēlējos runāt. Pateicoties arī Eiros parlamentu atbalstam, esam ieviesuši jaunus elementus. Pirmkārt, uzraudzībā, procedūru uzraudzībā. Mums ir oficiāls pārstāvis, kas ir atbildīgs par dzīvnieku labturību, kas ir pārstāvēts noteikti lieluma uzņēmumos un runa par noteiktām kompetencēm, kas ir nepieciešams eh, speciālistiem, kas strādā ar eh, dzīvniekiem. Pašlaik mēs varam teikt, ka šis ietvars un kontrolas aktivitātēm Eiropas Savienībā nosacīt 70% no Eiropas darbībām. Pateicoties dzīvnieku labdarības dienestam, 13 dalībās mēs esam varējuši apmeklēt, eh, ir bijis notikusi tāda vispārīga pārbaude un kontroļu aktivitātes, ko nodrošina regula, līdz ar to ir tikušas īstenos, un to ir veikuši inspektori, kas eh, strādā pārtiks produktu drošības jomā. Tātad šeit ir resursi un eh, būs jāpārbauda vēl cita, cita pētījuma par labākām praksēm, kas ir tikušas sagatavotas ir eh, speciālisti, kas eh, strādā ar šiem dokumentiem. Un tagad jūs redzat eh, īsu sarakstu jūsu informācijā par tām dalību valstīm, kuras mēs esam apmeklējuši. Ļoti svarīgi ir uzsvērt to, ka Šajās valstīs ļoti augsta produkcija Nīderlandē, Vācijā, Itālijā, Francijā, bet arī tādās valstīs, kurā ir mazāka ražošana. Un līdz ar to mēs esam varējuši uh, apmeklēt lielāko daļu no kaut vēm Eiropā. Mēs turpināsim šo darbu. Tagad jauns slaids. Kādi galvenie elementi ir eh, šeit eh, kļuvuši redzami? Rezultāts parāda, ka pateicoties eh, labai līdzdalībai, visām iesaistēm pusēm, ražotājiem, bet arī veterināriem organizācijām un tehniskajam personālam, ekspertiem, mums, mēs esam panākuši ļoti labu regulas ieviešanu visos sektoros, kas attiecas uz sarkano lielopu gaļu. Tātad šeit vēl ar vienu ir iespējas panākt tehniskos uzlabojumus, ir tīpaši dzīvnieku apdulināšanā. Tas ir aspekts, par kuru mēs vēl gribam turpināt strādāt, kad mums būs vēl datu un lielāka resursi ir tiepaši dzīvnieku labturības uh, speciālists, uh, tā ir persona, kas strādā kautuvē, ir tiepaši šis oficiāls, tādā veidā mēs varam panākt lielāku caurskatāmību un uh, labākas garantijas. Šajā slēdā jūs redzat, ka mēs es esam strādājuši arī starptautiskā līmenī, ne tikai publicējot datus, bet arī starptautiskās konferencēs kas uzlabo sadarbību ar eh, visām iesaistēm pusēm, ar visiem interesētajiem, un esam saņēmuši arī Eiros parlamenta atbalstu. Ir bijis arī pilota projekts EU Velnet 2013. gadā. Mēs sasniedzām labus rezultātus par iespējām izplatīt labāku praksi ražotāju vidū bet eh, kautuvēs var arī konkrēti uzlabot darbu. Nākamais slaids. Tā ir mūsu brošūras vāks. Tas ir arī iztūkots, šī brošūra iz, eh, iztūkota Eiropas Savienības valodās. Un šeit jūs redzat eh, slaidu par izglītību, apmācību. Tas ir ļoti būtiski. ir jaunas tehnikas, jaunas kaušanas tehnikas, kas samazina dzīvnieku ciešanas. Ir arī manuāla tehnika, kas prasa noties kompetences, ir arī kontroles, ir arī treniņš, lai nodrošinātu drošāku pārtiku. Tas ir eh, apmācību kurs Eiropas Savienībā tiem, kas veids kontroles bija iespējams vairāk nekā 1300 speciālistus apmācīt speciālistus, kas veids kontrolas kautuvēs. Un jūs zināt, ka šī regula ir spēkā arī attiecībā uz to gaļu, kas tiek pārstrādāta Eiropas Savienībā. Un šeit ir prezentācijas beigas, zinātne un pētniecība divi būtiskie elementi, pārdeks produktu drošuma dienas strādā dienu no dienas kopā ar mūsu ģenerāla direkciju, tāda Depsa ar mums sadarbojas, lai visu pārbaudītu, tīpaši sakarā ar apdulināšanu, un uh, mēs sadarbojamies, lai izstrādātu labākas tehnikas, piemēram, uh, putnu kaušanā. Tur ir jāpanāk kompromiss starp uh, gaļas kvalitāti un dzīvnieku labturību. Tur vajadzētu mēģināt eh, izvairīties no erofriskām procedūrām. Tur ir arī ļoti liela zaudējuma. Ir jāņem, protams, vērā arī ekonomiskais aspekts. Un, kā jau teicu, šie instrumenti ko ir izstrādājis arī EFSA, tie ir pieejami arī tīklā, Tās ir tehniskas vienkāršotas procedūras, kas padara iespējamu darba jaunākajiem metodēm ne tikai Eiropā, bet arī padara iespējama novērtēt kvalitāti. Tā ka tā, šis instrumentu kopums ir uh, praktisks. Tad ne tikai pa likumdošanas ceļu mēs varam uzlabot praksi, bet arī ar šādiem instrumentiem. Un šeit jūs redzat arī, kā jau iepriekš teicu, to, ka Eiropas sistēma arī starptautiskā līmenī iek īstenota. Arī OIE, Pasaules dzīvnieku veselības organizācija, tās ir valstis, kas ir arī pa, pasaules tirdzniecības organizācijām. Un šeit Eiropas Savienības pieeju dzīvnieku labturībā un kautuvēs arī īsteno praksēm Mēs esam veikuši arī kontrolas trešajās valstīs, kas uh, eksportē produktus uz Eiropas Savienību, lai nodrošinātu produktu kvalitāti importētiem produktiem. Nākamajā slaidā jūs redzat, ka eh, ir nosaucās valstis kā Taizem, Brazīlija, tas ir svarīgas sadarbības valsts Eiropas tirgumu. No tām nāk noteikti produkti, un mēs sadarbojamies ar šīm valstīm ar sadarbības noliekumiem ir īpašajā jomā. Nākamais slaids. Komisija. Kā jau teicu, 2016. gadā es sastādīju ziņojumu par putnu kaušanu, par ekonomisko aspektu šajā sektorā, lai uzlabotu investīciju politiku. Ir īpaši par eh, apdulināšanas sistēmām eh, putnu nokaušanā 2015. gadā mēs e, publicējām pētījumu, kas ir pieejams arī parlamentam par e, patēriņu, par e, dzīvnieku un arī par citām metodēm, kurā dzīvnieki netiek apdulināti. Tas ir ziņojums, kas ir publicēts arī par to, kā tika izmantots apdulināšanas sistēmas lielopiem. Tā ir sistēma, ko izmanto kaušanai. Tālāk. Priekšpēdējais slaids prezentācijām. Jūs redzat, ka šeit ir prezentēts pētījums 2015. no 2015. gada. Šeit tiek pieņēmts, ka par šo jautājumu vislielākā daļa respondentu pirmkārt ir pauduši interesi par specifiskiem jautājumiem. Šeit var gūt ne tikai iespaidu par Eiropas patērētāju attieksmi, bet arī par to, kā šo informāciju var izmantot. Pētījumā ir uzsvērts, ka marķējums – kurā ir pieminēta apdulināšanas sistēma, varbūt, ka šāds marķējums varētu izraisīt tādu kā diskrimināciju vai stigmatizāciju noteiktās, noteiktām reliģiskajām grupām. Un tādēļ tas atstātu ietekmi savādāk ēdi nekā no sākuma varbūt uh, idejas autori bija vēlējušies. Pēdējā slēdē jūs redzat uh, secinājumus manam izklāstam 2013. gadā regula stājusies spēkā, tad ir pagājuši divi gadi, kopš regula ir spēkā. Tad ir notikusi liela inovācija, ir tīpaši, kas attiec uz tehnoloģijām. Un vēl ļoti svarīga reakcija no Eiropas ražotājiem, ka, kam ir jāpielāgojas jaunajām prasībām Mēs esam veikuši auditus, un mēs neesam redzējuši nekādas liels pārkāpumus šai regulai. Bet daļai ir arī konstatētas problēmas attiecībā uz tehniku. Un vēl viens komentārs par sadarbību ar dalībvalstīm. Tā ir sadarbība, kas notiek nepārtraukt, kas ir ļoti vērtīga arī attiecībā pret trešajām valstīm. Tātad ļoti ātri izteica savus secinājumus par šiem abiem gadiem, kurā regula ir spēkā. Lies paldies! Bardzo dziękuję. Lies paldies! Tagad jums ir iespēja izteikties. Vaicehovska kungs ir pieteicis, kā pirmais runātais lūdzu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Lies paldies, priekšsēdētāji. Paldies par to, ka mēs esam iekļāvuši šo svarīgo jautājumu darba kārtībā. Lies paldies arī komisijas pārstāvjiem par šo interesanto prezentāciju. Es piedalījos arī šī ziņojuma sastādīšanā par regulas ieviešanu. Toreiz runa bija par to, kā varētu mēģināt dzīvnieks pēc iespējas saudzīgāk kaut ar apdulināšanas līdzekļu palīdzību. Tad ideja bija tāda, ka tā jābūt tikai un vienīgi absolūtam izņēmumam, ja netiek eh, īstenot apdulināšanu tikai reliģisku iemeslu dēļ, ka dzīvnieki varētu tikt kauti arī neapdulinot. Tātad vienīgais izņēmums būtu reliģisks iemesls, bet diemžēl mēs tagad dzirdam un konstatējam, ka praksē tas viss izskatās savādāk. Piemēram, eksportēšanai domātā, domāti dzīvnieki ir arī bez apdulināšanas nokauti. Tad kādēļ mums ir šādi noteikumi, kurās tiek prasīts, ka dzīvnieki tiek apdulināti un pēc iespējas saudzīgāk kauti? Ja vienlaikus tiek atļauts vai vismaz tiek uh, akceptēts, ka šīs uh, kaušanas metodas bez apdulināšanas arī tiek uh, praktizēts tad, kad, ja dzīvnieku gaļu domāts eksportēt. Ja šo regulu interpretē tādā veidā, tad tā ir liela problēma. Tad regula ar izņēmumiem faktiski zaudē jēgu. Mēs patiešām vēlējāmies, lai būtu tikai viens un vienīgais izņēmums, proti reliģisks iemesls. Es personīgi uzskatu, ka šādam izņēmumam nevajadzētu būt. Šeit pat nav runa par reliģisko brīvību. Mums šeit vajadzētu īstenot Eiropas vērtības, un Eiropas vērtība ir dzīvnieku labturība, pēc iespējas humānāka kaušana, neizraisot nevajadzīgas ciešanas, un es domāju, mums nevajadzētu to visu pārbēdīt uz reliģisku iemeslu līmeni. Protams, ka ir noteikts tradīcijas un rituāli, bet to nevar salīdzināt ar reliģijas brīvību. Reliģijas brīvībai nevajadzētu būt tik tālajošai, ka šeit tiktu paredzētas tādas kaušanas metodas. Tik tālu reliģiskai brīvībai tomēr nevajadzētu iet. Nav jau runa par to, kas notiek baznīcās, eh, tempļos, bet runa par to, kas notiek lopkautuvēs. Es zinu, ka tas ir ļoti pretrunīgs jautājums. Bet, eh, ja mēs esam pieņēmuši lēmumu, tad vajadzētu mēģināt uh, rīkoties tā, lai tā notie, tie noteikumi, kas ir pieņemti, tiktu arī ievēroti. Es domāju, ka nav nekāda attaisnojuma. Ne juridiska, ne morāla, ne reliģiska, lai atļautu zīmju kaušanu bez apdulināšanas. Tā ir gaļa, kas ir domāta eksportam. Tas ir pārāk tālajoši. Tad jau nav nekāda jēga prasīt, lai dzīvnieki tiktu kauti tikai apdulināti. Ir sarežģīti saņemt atbilstošo informāciju, kāda izskatās šie skaitļi, piemēram, lielopiem. Cik daudz tiek apdulināti nokauti, cik daudz tiek neapdulināti nokauti gadā, gadā Eiropā, cik daudz lielopi tiek nokauti ar apdulināšanu un cik lielopi tiek nokauti bez apdulināšanas. Vai jūs varbūt varētu to parādīt, kādas proporcionāli izskatās? Varbūt ir šādi skaidri pieejami. Un kā šī situācija izskatās ar proporcionāli ar to, cik daudz, eh, kādi ir skaidri par eh, tiem dzīvniekiem, kas tiek nokauti reliģisku iemeslu dēļ neapdulināti. Vēlreiz apkopojot, es uzskatu, ka ņemot vērā pašreizēju situāciju ar ļoti lielu iecietoju skaitu un problēmām, kas ir Eiropā, mums vajadzētu tomēr raudzīties, lai mēs mūsu vērtības varētu aizsargāt, aizsargāt mūsu vērtības sistēmu, un tā ir piedēļ to es gribu teikt ļoti apņēmīgi arī dzīvnieku labturība. Tas ir mūsu Eiropas kultūras mantojums, mēs vēlamies aiztaupīt dzīvniekiem nevajadzīgas ciešanas. Tā arī ir Eiropas kultūras un Eiropas Savienības kultūras daļa. Mēs izmantojam dzīvniekus, bet mēs vēlamies dzīvniekiem aiztaupīt nevajadzīgas ciešanas. Dzīvnieku labturības darba grupā mēs esam redzējuši tiešām ļoti nežēlīgus video, kuros var redzēt, eh, cik ļoti dzīvnieki cieši, ja tiek izmantot šāda kaušanas metode. Uh, Un mums patiešām vajadzētu darīt visu, lai aiztaupītu dzīvniekiem šādas ciešanas. Tas arī pieder Eiropas vērtībām, kuras mums vajadzētu aizsargāt. Tas pieder pie mūsu civilizācijas un mūsu Eiropas kultūras. Jā, liels paldies! Man arī ir jautājums. Kaušana bez apdulināšanas. Eksportam. Vai šeit ir runa par eksportu gaļai reliģiskai izmantošanai vai arī citiem mērķiem? Vai tie ir pasūtījumi noteiktiem reliģiskiem um, noņēmējiem vai uh, jādod šiem, šiem dzīvniekiem, kas tiek nokaut bez apdrunāšanas? Paldies! Jā, paldies priekšādētājiem! Es ļoti priecājos par to, ka kaušanas joma uzņēmē darbība vēlas šādu likumu, kas ņemtu vērā Eiropas vērtības. Mums tas ir jāatbalsta, ko teica Tehovska kungs. Es nevaru saprast, ka šo halālu un košeru kaušanu reliģisku iemeslu dēļ vispār akceptē Eiropā. Jo Eiropa tomēr ir eh, kristīgu valstu kopiena. Un ja mēs šeit eh, ņemam vērā senos bībeles tekstus, tad eh, mēs varam konstatēt, ka, piemēram, homoseksualitāte ir absolūti aizliegta, ka tā tiek vērtēta kā grēks, bet mēs jau sen vairs to Eiropā tā neuzskatām. Mēs akceptējam homoseksualitāti Šajā jomā mēs eh, esam pieņēmuši brīvību. Un tieši tāpat mēs varam pamatot teikt, nē, mēs neakceptēsim, ka dzīvnieki pie mums tiktu kauti bez apdulināšanas. Un es vēlos Kavinēlī kungam uzdot jautājumu. Vai jūs precīzi zināt, cik liels procents Eiropas Savienībā tiek nogalināts bez apdulināšanas. No šiem miljoniem, ko jūs nosaucat, cik liels skaitlis eh, dzīvnieku ir to, kas tiek nokauti bez apdulināšanas. Paldies! Bo wiemy, że pani poseł nas chce opuścić, to my chcemy przekazać. Mēs zinām, ka jums ir jādodas projām, mēs tāpēc gribētu jums tagad pasniegt dziedus. Jeszcze raz dziękujemy i oczekujemy, zapraszamy. Jūs um, vienmēr būsiet uh, mīļi gaidīt mūsu vidū. Un tagad vārds deputātam Vazo. Paldies, priekšsēdētāji! manuprāt, ir pilnīgi nepieciešams tas, lai izsakojamība tiktu noteikta ar vispilnīgāko marķējumu ne tikai attiecībā uz gar, gaļas izcelsmi, bet uz kaušanas datumu. Un arī jāparedz iespējā eh, tam, kā patērētāji nevar izvēlēties šādu uh, kaušanas veidu. Tas fakts, ka patērētāji var izvēlēties kaušanas veidu, vai tas bijis ir ar uh, rīkles pārgriešanu, tas viss var a, uh, ietekmēt pārtikas ķēdes drošību. Tāpēc domāju, ka uz marķējumu jāieraksta. Ja dzīvnieka nokaušanas veids. Tap, paldies, nākošais runātājs Sāgņū. Paldies, priekšādātāji. Mēs runājam par dokumentu komisijai, kas šķiet eh, tiek dēvēts par eh, regulas par eh, kautuvēm īstenošanu. Uh, Domāju, ka e, šī dokumenta e, pirmā lapa ir e, īsts, īsts šoks attiecībā uz reklāmu, jo ko mēs redzam šeit ar šī dokumenta, tur ir zirgs, govs, kaķis un suns. Varbūt dažās valstīs kautuvēs var atrast suņus un kaķus, bet Lielbritānijā noteikti nē. Ja komisija vēlas, lai Lielbritānijā to uztvertu nopietni, es ieteiktu mainīt eh, pirmo šī dokumenta lapu. Prezentācijā tika runāts arī par revidentiem, kas eh, revidē kautuves. Es patiešām jūtu līdzi Lielbritānijas kautuvju uh, eh, vadītājam, kurš tagad redz, ka īsnībā pie viņa ierodas revidenti no valstīm, kur uh, Uh, vērši un govis tiek kautas tikai tāpēc, lai tajā varētu noskatīties. Mums ir jā, jāpadomā arī par mm, fermām, kur šie vērši un govis tiek uh, audzēti. Tāpat arī mums ir jādomā par rituālajām kaušanām vai reliģiskajām kaušanām. Lielbritānijā patērētāju skaitina tas, ka īstenībā nav skaidra marķējuma. Uh, attiecībā šo rituālo kaušanu. Tika minēts, ka šie produkti varētu tikt stigmatizēti. Es par to absolūti neuztraucos. Patērētājiem ir jāzina ne tikai tas, kā šī gaļa tika audzēta, bet arī kā šis lopiņš tika nogalināts. Jo ātrāk dalība valstis atgūs pilnvaras attiecībā uz pārtikas marķēšanu, jo labāk. Jā, priekšsēdētāji. Mums šeit ir eh, atšķirīgas problēmas. No vienas puses mums, diemžēl, ir eh, koncentrācija, ka tā eh, kautuvas ir arvien lielākas un dzīvnieki saistīti arvien lielāku risku, tur parādās risku un patiešām problemātiski, cik lielā mērā transporta ceļš, cik tie tāli šie transporta ceļi uz kautuvēm un zem kādiem spiedieniem pakļaut cilvēku, kas tur strādā. Un es domāju, ka ja mēs šeit eh, vērtējam regulu un pēc diviem gadiem šeit uz to raugāmies, tad mums eh, ļoti konkrēti vajadzētu padomāt, vai šī regula tiešām tā darbojas, vai tur tomēr jāveic eh, uzlabojumi. Šeit gribētu uzdot jautājumu komisijai, vai jūs domājat, ka mums šeit ir jāveic uzlabojumi un, ja nepieciešams, varbūt ir jāparādz laika grafiks attiecīgi pēc dzīvnieka šķirnes, vai tas ir lielops, vai cūka, vai putns. Eh, un otrais, eh, ar ko es, par ko es ļoti daudz domāju, esmu jauna deputāte šeit parlamentā un strādāju arī dzīvnieku labturības eh, grupā šie kaušanas video. Ja mēs uz tiem to skatāmies, ja mēs zinām, ka būle kaušanā vismaz 20 minūtes viņam ir jācīnās ar nāvi, tad es domāju, ka mēs lausamiesies komitejā rīkotos ļoti labi, ja mēs eh, distancētos no šādām lietām un eh, ka mēs Eiropā prasītu, lai kaušana bez apdurināšanas vairs nedrīkstētu notikt. Es nezinu, cik lielā mērā šo regulu vēl var labot, vai komisija šeit saskata patiešām vēl iespējas eh, to panākt. Uh, lokopa, lielopa maķējums, lielopa gaisa maķējums, tas jau ir praksī, jūs zināt, ka kopš gobu trakumsērgas lielopa gaļa ir jāmaķē. Un šeit līdz ar to var izsakot, kurās kautuvēs ir lopi nokauti. Un es domāju, ka šeit ir nepieciešamība uzlabot, un dzīvnieku aizsardzība, labturība ir pirmā prioritāte. Mums vajadzētu uh, drosmīgi virzīties uz priekšu un strādāt eh, agri komitejā. Paldies! Jā, herzlichen Dank. Jā, sirsnieks, paldies. Druskos esmu vīrusies, ka šī diskusija mēs ierobežojam tikai uz reliģiskajiem izņēmumiem. Un šeit eh, sūdzamies par to, ka lopi netiek apdunāti. Ja mēs precīzi paraugāmies, kāda ir prakse, tad šeit vajadzētu paraudzīties, kas notiek patiešām lokautuvēs. Un, uh, ka noteikti līdzekļi vienmēr nedarbojas, ja paraugās dzīvnieku acīs un to izmeklē, piemēram, attiecībā uz cūkām, kur ir oglika dioksīds, tiek izmantos, tad uh, var redzēt, cik nežēlīga ir šī kaušanas metode dzīvniekiem. Viņi vēl ir dzīvi, To var redzēt, eh, ka viņu galvas vēl kratās, ka viņi vēl kliedz, ka viņi nevar pālpot, ka viņiem ir putas uz lūpā. Viņi mēģina aizbēgt lien, viens pāri otram. Tā ir apdrošināšanas metode, kas nav adekvāta. Un es vēlos uzdot jautājumu komisijai, ja mēs šeit patiešām vēlamies eh, noteikt datumu, vēlamies rīkoties, lai izbēgtu šo, jo EFSA jau to ir sen aicinājusi un mums šī praksa vēl ar vienu pastāv. Jūsu ziņojums eh, bija relatīvi, nu kā lai to pasaka, tas labi izklausījās 2013. gadā tikai četras valstis eh, uzskatīja, ka tās ir pilnībā iztenošanas Dānija, Vācija, eh, Lielbritānija, Zviedrija. Jūs tagad teicat, ka 70% no lokā tomēr to izteno. Jā, saskaņā ar likumu tur viss notiek vai vajadzētu notikt. Tāds ir jūsu pētījuma rezultāts. Bet eh, šie 30% vēl aizvien trūkst. Tas nozīmē, ka ir eh, vēl liels darbs veicams. Tieši tāpat ir arī problēmas, kā ar ogļu dioksīdu cūkām, ir arī problēmas arī ar elektropeldēm uz, attiecībā uz putniem. Tur ļoti daudz vēl atpaliek. Eh, jā, tur ļoti putnie karājas vēl stieplēs un nav nogalnāti, un mums vajadzētu izdarīt savus mājas darbus un nevis šeit runāt tikai vienīgi par kaušanu sakarā ar reliģiskiem motīviem. Šeit ir jābūt noteikumiem. Kopumā šeit ir runa par problēmu, kas ir sistēmā. Ir liela, liels kaušanas skaits, kas mm, ir saistīts tiešām ar masveida kaušanu, un cik mēs vispār to vēl spējam izkontrolēt, jo ir ļoti liels spiediens. Eh, Mīlēš kundze tikko teica, ja tiek strādāts zem tāda spiediena, vai vispār šis perfektais likums ir iespējams, vai tas tiešām atbildies dzīvnieku vajadzībām. Jā, šeit pieminēja arī Eiropas vērtības, dzīvnieku labturība, vai mums vispār izdosies tādā sistēmā, kur ir tiek kaut tādas masas, es to ārkārtīgi apšaubu. Manuprāt, uh, Pie mums ļoti daudz dzīvnieku tiek eh, nokauti bez adekvātas eh, apdulināšanas. Mums vajadzētu principā padomāt eh, kaut ko vēl darīt, kas pārsniedz šīs regulas robežas. Paldies. Bardzo dziękuję. Pani poseł w tej chwili Neuchel, pani poseł. Paldies. Nākošais runātājs deputāta Neuchla. Sisnieks, paldies. Man divi jautājumi konkrēti komisijas pārstāvjiem. Jūs no vienas puses teicāt, ka mums jau ir laba īstenošana attiecībā uz uh, kaušanu attiecībā uz sarkano gaļu. Bet jūs netieši ar to pateicāt, ka attiecībā uz balto gaļu uz putniem ir vēl liela sarežģījuma. Es labprāt gribētu, lai es par to vēl kaut ko vairāk pateiktu. Un eh, turklāt vēl putnu gaļas sektors kļūst arvien lielāks. Jūs arī vēl teicāt, ka ražotāji kompromisu, tā ir jāspēlēt kompromiss starp eh, gaļas kvalitāti un dzīvnieku labturību. Es neuzskatā, kā jūs, jo parasti augsta dzīvnieku aizsardzība, dzīvnieku labturība nozīmē vēlāk arī uh, labu gaļas kvalitāti. Manuprāt, tas ir otrādi, proti, ka uh, tie dzīvnieki, kas tiek no, nogalināti ar atbilstošām metodēm, kur ir tas izraisa pēc tam labāku gaļas kvalitāti. Es gribētu, lai jūs pateiktu kaut ko par to, tātad par šo kompromisu starp gaļas kvalitāti un uh, dzīvnieku nokaušanu. Gribētu arī pateikt, ka esmu izbrīnīta par jūsu komentāriem. Es drusku kaut ko citu gaidīju. Varbūt, ka mani, manas gaidas bija nepareizas vai arī jūs komentāri nebija pietiekami. Es būtu gaidījusi, ka mēs eh, šodien precīzi paraudzītos, kādās jomās netiek kauts atbilstoši mūsu regulai. Mēs apzināti šeit negribējām uzaicināt dažādu reliģiju pārstāvis, lai uzklausītu, kā viņi labprāt visu gribētu, bet mēs uzaicinām jūs kā komisijas pārstāvi, lai saņemtu pārskatu par to, kāda ir kaušanas veidi, kādas reliģijas kaut kādā veidā, lai mums būtu tādas pamata zināšanas par to. Un eh, man šeit liekas īpaši svarīgi uzsvērt, ka šie nelielie izņēmumi, kurus varētu pieļaut, ka par tiem varētu pārdomāt un varbūt vēl to vairāk ierobežot Eiropā. Jo pirmkārt, uh, man liekas, ka pirmkārt nedrīkst tāda būt bez apdrošināšanas kaušana ar ārkārtīgi maziņām. Par tiem vajadzētu runāt un gribētu atbalstīt iepriekšējo runātāju. Nekur tas nav redzams tik skaidrs, ka dzīvniekam ir jāpielāgojas ražošanai, kā kaušanas procesā. Daudz domā, ka dzīvniekam ir jāpielāgojas ražošanai. Viņiem vienalga pēdējos dzīves minūtes, un tad ir faktiski vienalga, jā, vai tā ir cieņas parādīšana ēšanas, ēšanā, jā, ka vajadzētu šeit domāt par to, ka tiek nogalināts individs un ne tikai ķermenis. Pan poseł, dziękuję pani poseł. Pan poseł Ek, bardzo proszę. Pan poseł Ek. Nākošais no, runātais deputāts Eks. Jā, tanka, Herr Fozits. Paldies, priekšēdētāji. Vispirms gribētu pateikt, ka gan izbeidz tas ir fars kā ekonomiskos aspektus vienlaicīgi sajauc ar dzīvnieku labturības aspektiem. Dzīvnieku labturībā ir saistība ar ētiku un morālu, un to vajadzētu nošķirt no ekonomiskās domāšanas. To tikai tā, kā komentārs malā. Man ir divi jautājumi. Ko plāno komisija darīt, patiešām darīt attiecībos CO2? Šo apdrunāšanu tā jau tika pieminēta Nav nekādu šaubu, ka CO2 apdulināšana izraisa milzīgu stresu un nevajadzīgas ciešanas dzīvniekiem. Otrais jautājums. Mēs runājām par putniem, lielopiem, cūkām. Kā tas patiesībā izskatās ar simtiem tūkstošiem, ja pat ne miljoniem trušu, kas Eiropas Savienībā katru gadu tiek nokauti? Uh, Tas tāda pati dzīvnieku suga, kas cieši tāpat un tieši tāpat jūtīgi kā citi dzīvnieki, bet mēs visu laiku dzirdam par putniem, par lielopiem, kur ir sasniegts progress arī dzīvnieku turēšanā, bet par trušiem nevis nerunā. Un tad ir vēl trešais jautājums. Mums ir samērā augsti standarti normas dzīvnieku labturībā Eiropā. Vienlaiks mēs visi zinām, ka liels skaits no dzīvniekiem dzīvi ārpus Eiropas Savienības robežām tiek transportēti, un pēkšņi mēs redzam, ka starp robežu starp Eiropu un trešo valsti Eiropas standarti pēkšņi vairs nav spēkā. To arī Vaidžakovs kungs jau pieminēja. Milzīgi dzīvnieku daudzumi, piemēram, tuvajos austrumos, Āfrikā, jā, tur tiek transportēti dzīvi ļoti tālu, tas ir jau ļoti nežēlīgi. Un tad vēl ir šis kaušanas process. Vai ir iespējas, kā arī šajā ziņā var kaut ko darīt, jo tas nav loģiski vienkārši pateikt, ka dzīvniekus aizsargā tikai Eiropā, bet Eiropas dzīvnieki tiek vēst uz trešajām valstīm, lai tur tos nokautu tādā veidā, kā tā attiecīgā valsts to vēlas. Paldies! Dziękuję. W tej chwili pan poseł Jara. Jā, fie... fie... Jārkungs. Paldies, priekšādātāji. Es gribētu pievienoties iepriekšējiem runātājiem, jo dzīvnieku aizsardzība, protams, ir jāsēst ar ētiku un morāli, un to vajadzētu uzskatīt par prioritāti, nevis visas prioritātes piešķirt ekonomikai un ļaut ekonomikai vienkārši ritēt uh, savu gaitu. Uh, Viena no iepriekšējām runātājām arī pieminēja ko ļoti interesantu. Ja ir runa par um, reliģiju, situācija var virzīties vēl uz priekšu, un, uh, piemēram, arī Vācijas Bundestāgā par šiem jautājumiem jau ir detalizēts diskutēts, ir organizētas uzklausīšanas, un uh, vispārējā atmosfēra bija tāda, ka arī par reliģiju atbildīgie īsti nav vienisprātis. Nav īsti skaidrs, vai eh, šos eh, dzīvniekus vajag apdulināt vai nē, un vai var uzskatīt, ka šis rituāls ir izpildīts, ir dzīvnieks apdulināts vai nē. Šeit bija dažādi atšķirīgi viedokļi. Mans eh, jautājums ir lūkāts. Es gribētu pievienoties tiem, kas. Uh, es negribētu pievienoties tiem, kas saka, ka uh, Uh, nav svarīgi, vai dzīvnieki tiek nogalināti bez ab, no apvilināšanas vai nē. Es gribētu zināt, cik daudz dzīvnieku tiek nogalināti šādā veidā. Tāpat arī es gribētu zināt, cik daudz dzīvnieki to tiek nogalināti saskaņā ar rituālo kaušanu. Par eksportu. Gribētu zināt, vai tiek eksportēt arī gaļa ārpus Eiropas. Es nezinu, vai es eh, pareizo sapratu vai nē. Varbūt. Eh, varbūt šāda tad kaušana bez apdulināšanas var tikt veikta trešajos eh, tirgos, kaut kur trešajās valstīs. Gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji, un ļoti īsi izteikšos. Es šajās debatēs vēlos paust savu viedokli un norādīt, ka piekrītu noteikumiem, ka no dalību valstīm par 70%, ja var ticēt komisijas eh, norādītajiem datiem, ir garantēta noteikumu ievērošana, bet vēl cits jautājums ir tāds, ka eh, kādiem varbūt komitejas deputātiem noteikumi nepatīk, bet noteikumi ir pieņemti. Un, manuprāt, ir labi noteikumi, un tie pārēdz pārmaiņas Eiropā viscaur attiecībā uz dzīvnieku labturību, un tas ir nozīmīgi. Mums ir jāpatur prātā tas, kā pašreiz notiekošās izmaiņas ir labvēlīgas. Turklāt es uzskatu, ka attiecībā uz um, dažāda veida upurēšanu reliģijās uh, tomēr attiecīgās vietās tas var palikt, un es nedomāju, ka vajadzētu uzsākt jaunas debates, ka, manuprāt, regula ir pareiza, un mums ir jāņem vērā, kāda ir tā realitāte, ar kuru mēs sākām dažādās valstīs. Es esmu no Spānijas, kur ir ievērojama lūkopības produkcija, kur uh, ir e, notikušas lielas izmaiņas e, lopu kaušanā, un es saprotu arī, ka pret atsevišķiem jautājumiem ir jūtīgas attieksmes, bet tomēr saliksim lietas noteiktā kārtībā, un mums ir pirmkārt jādomā par to, kas notiek šobrīd Eiropā, kas notiek ar bēgļiem, un Eh, vai mēs turpinam strādām, eh, strādāt pie simtprocentīgā dzīvnieku labturības mērķa, un mēs aizmirstam eh, šīs komitejas, komitejas darbā mērķus. Arī mans mērķis ir dzīvnieku labturība, bet to nedrīkst likt augstāk par cilvēku labturību un labklājību. Paldies! ten sposób wyczerpaliśmy listę zgłoszonych pań i panów. Šķiet, ka mēs esam uzklausījuši visus runātājus, kas ir pieteikušies. Un tagad mēs varētu dot vārdu komisijas pārstāvim Gavinelli, kurš varētu izteikties par dzirdēto. Vārds jums! <coughs> Grazie, prezidente. Paldies, priekšstādātāji. Vēlos pateikties visiem jūsu komitejas deputātiem par to lielo interesi, ko viņi ir pauduši un par viņu izteiktajiem viedokļiem. Katrā ziņā debatas, kuras ir uzsākts, ir visai plašas, jo bija runa par eh, pamatiesību hārtu, par līgumiem. Eh, un es šobrīd nevarēšu runāt par visiem šiem jautājumiem, kas ir daudz tālajošāk nekā dzīvnieku labturība. Es aprobežošos tāpēc vairāk ar tīri tehniskiem jautājumiem. Un uzreiz runājot par dzīvnieku nokaušanu bez apdullināšanas Eiropām un to skaitu. Patiesībā mūsu rīcībā nav juridisks iespējas Eiropas Savienībā šo informāciju uzkrāt. Tas nav regulā iekļauts. Attiecīgi. E, dati, kas ir mūsu rīcībā, tie ir ņemti no dažādiem pētījumiem, e, kurus savukārt ir veikušas trešās puses. Manā rīcībā esošie dati attiecas uz 2012. gadām mm, pētījumiem par mm, vēršu veidīgajiem, un šeit ir runa par aptuveni 8,5%, jeb varbūt divi. Eh, per questo motivo, infatti, eh, biljonu šo dzīvnieku Eh, precīzu datumu manā rīcībā nav, un varbūt arī tāpēc komisija tīri informatīvā mm, kārtībā ir eh, lūgusi visas 28 dalībvalstis sniegt datu aplēsi, kas ir to rīcībā, un mēs sagaidām šos datus uz 2016. gadu. Tālāk runājot par E, dzīvnieku eksportu uz trešajām valstīm, lai e, nokaušana notiktu šajā trešajā valstī. E, tas nozīmētu nokaušanu trešajā valstī un atpakaļ eksportēšanu uz Eiropas Savienību. Un kas attiecas uz PVO noteikumiem komisija pagaidām vēl nevar ietekmēt dzīvnieku labturības noteikumus, bet ņemot vērā to ieinteresētību, ko šis jautājums ir izraisījis eh, no Eiropas patērētāja puses, tai skaitā. Eh, eh, mēs esam organizējuši semināru gaļas eksportētājās valstīs un to lopkautuvēs, lai dotu tām iespēju uzlabot specifisko situāciju, lai panāktu to, ka e, šādi e, pasākumi notiek arī nākotnē. Tālāk runājot par vēl vienu būtisku jautājumu, kas attiecas uz e, dzīvnieka nokaušanu bez apdulināšanas legalitāti gadījumā, ja gaļa tiek eksportēta. E, noteikuma galvenais mērķis bija apvienot dzīvnieku labturības apsvērumus un Eiropas Savienības pamattiesību hārtu. Uh, Eh, līdz ar to šī atkāpe ir jāvērtē restriktīvā veidā. Tomēr ir pilnīgi skaidrs, atsaucoties uz likuma devēju, ka nav iespējas atsaukties uz eh, šo atkāpi eh, komerciāliem mērķiem. Dalībvalstis ir nospraudušas sev mērķi šo uh, regulu piemērot un konkrētos gadījumos piemērot arī atkāpi, balstoties uz konkrē, konkrētiem parametriem un arī atkārtoju respektējot pamatstiesību hartu. Lūk, tā būtu vispārīga atbilde šobrīd attiecībā uz to, vai ir bijusi e, legāla nokaušana bez apdullināšanas eksporta mērķiem. Šeit ir tas jāskata pa dalībvalstīm, un šādu atbildi mums sniedz arī mūsu juridiskie dienesti. Tālāk runājot par marķējumu. Uz šo jautājumu komisija daļēji mēģināja atbildēt un daļēji uz to atbild sniedz Eiropas parlaments. Ir pētījumi, kuri mm, sniedza savus rezultātus balstoties uz um, datiem, kas iegūti no aptuveni 80% Eiropas uh, saražotā, un šeit mūsu rīcībā ir atbildes no 28 dalībvalstīm. Šies pētījums ir nesen darīts publisks, un tas ir viens no pirmajiem šajā ziņā. Un iepazīstoties ar rezultātiem, nešķiet, ka patērētājs ir pārāk interesēts iegūt šādu informāciju no marķējuma. Tas ir secinājums, kas izriet no šī pētījuma. Lielākā daļā gadījumu pētījums skaidri parāda, un ar šo pētījumu jūs varat iepazīties tīmekļa eh, eh, vietnē un secināt, ka vidējais patērētājs eh, šai informācijai uzmanību nepievērš. Ko, kas tiek uzskatīts par apdullināšanu šajā pētījumā? ir norādīts, ka pastāv interese attiecībā uz dzīvnieku labturību un aizsardzību no patērētāju puses, bet marķēšana nebūtu vispareizākais veids, kā šādu informāciju darīt zināmu gala patērētājiem. Tāpēc komisijā mēs esam uzsākuši pētījumu par vispārīgu informāciju, kas būtu eh, sniedzama patērētājiem, un tā ir paredzama samērā tuvā nākotnē. Tālāk tehniskāks jautājums konkrēti, kādas ir apdullināšanas metodas un CO2 izmantošana jau no sākuma es to sacīju, tad, kad es iepazinos ar pētījumu par kvalitātu un dzīvnieku labturību, un bija skaidri redzams, ka dzīvnieku labturība nemazina e, kvalitāti, turklāt tā spēja uzlabot gala produktu kvalitāti, un to arī augsti novērtē visi. Bet tad, kad mēs runājam par dzīvnieku apdullināšanu, šeit ir runa par konkrētu uh, tehnisku fāzi. Arī tas at, attiektos gan uz mājputniem, gan uz eh, cūkām sistēma, kas nebūtu visai varbūt efektīva, bet tomēr ir piemērojama, bet no otras puses nav bijis iespēju eh, pierādīt pierādīt to, ka citi risinājumi būtu e, pieņemami nozarei. Tā tad nav ieceres pāriet e, no uh, elektrības izmantošanas uz CO2 izmantošanu mājputniem, jo nav eh, kontrolējumas alternatīvas. Protams, komisija veicinās jebkāda veida tehnoloģiskus jauninājumus šajā jomā. Tālāk runājot par cūkopību, situācija ir visai līdzīga, bet atšķirība ir tikai tā, ka Cūkopībā pastāv citas iespējas nekā CO2 izmantošana šiem dzīvniekiem. Var izmantot citas gāzes, bet tālāk tas jau ir visai tehnisks jautājums, un es detaļās ieslīgt negribētu. Vispārīgi runājot, nu jau divus gadus šī regula ir spēkā, ir bijusi zinām evolūcija vērojama, un es gribu norādīt arī to, ka Komisija ir uzsākusi jaunu stratēģiju nākotnē, un šī, šāda veida informācija ir ārkārtīgi svarīga, lai varētu nākotnē šajā jomā veikt pasākumus. Paldies, priekšsēdētāji! Turpin priekšsēdētājs, tad, kad mēs sākām diskutēt šo jautājumu, tad izskanēja doma, ka turpmāk soļi ir jāspēr pēc tam, e, kad būs pabeigtas šodienas debatas. Un tagad es gribētu piedāvāt sekojošo. Mums ir jāatgriežas pie šiem jautājumiem konkrēto politisko grupu sanāksmēs. Pēc tam, kad, kad jautājums ir apspriests, koordinatori varētu atgriezties ar saviem viedokļiem vai jūsu viedokļiem un atzinumiem eh, koordinatoru sanāksmē, kurā mēs kopīgi varētu izskatīt, kādi soļi ir veicami nākotnē, kā jau es sacīju Šī ir ECR iniciatīva, un tā ir arī formula, ko, ko piedāvā koordinatori. Manuprāt, šobrīd tā ir pareizā izvēle, tāpēc nesteigsimies tagad un strādāsim pie tā, lai mēs neno Eh, nesaskaramies ar nevajadzīgu spriedzi šajā visai jūtiskajā un ētiskajā jautājumā. Tāds ir mans priekšlikums nākošajiem soļiem. Un tagad, ja neiebilsta, tad mēs varētu arī šodienas sanāksim beigt. Tad paturēsim prātā, ka rīt ir balsošana, neaizmirstiet savas balsošanas kartes. Anjūkungs vadīs eh, sanāksim rīt jo kopā ar eh, Filipu man būs jāpiedalās sanāksmē. Aņūkungs. Varbūt ir radies kāds sajukums. Angļu tulkojumā jūs teicāt, ka Aņūkungs rītdien vadīs sanāksmi. Uh, es varu visiem apgalvot, ka es noteikti to nedarīšu. Man ir īstenībā jāatvainojas, es nevarēšu piedalīties rītdienas sanāksmē, jo man ir jādodas uz bērēm Lielbritānijā. Bardzo przepraszam, to była widocznie moja pomyłka, e, bo pats. Tā bija mana kļūda, jo es skatījos uz jums, saka priekšsēdētājs. Es neredzēju Andriju kungu, kura nav klāt. Es e, tiešām atvainojos. Bet, e, ja nu būtu vajadzība, tad jūs būtu gatavs vadīt sanāksim. Tas nav nekas grūts bet, protams, mēs saprotam, ka jūs rītā nebūsiet kopā ar mums. Un pēc piecām minūtēm sanāk kopā koordinatori. Paldies!